Tad šeit būs balsojums rītdien, un tad atlicis mums dienas kārtībā pēdējais jautājums. Tā ir Gačeks kundzes ziņojums tātad par Eiropas Savienības pilsonības problēmām un nākotnes izredzēm. Lūdzu. Priekšsarētāji kungs, komisāra kungs, man tiešām prieks ziņot par problēmām, perspektīvām, kas saistīts ar šiem jautājumiem, kurus e, Pilsoņu brīvības komiteja pieņēma pagājušajā mēnesī. Eiropas Savienības pilsonība neaizstāja nacionālo pilsonību. Tā ir kā papildus ieguvums, kas sniedz Eiropas Savienības pilsoņiem papildus tiesības. Tātad gan uz konsulāro aizstāvību, gan petīcijām parlamentam un Eiropas ombudam. Uh, parlaments ņem, prāt, ņem vērā piekto ziņojumu par pilsonību, kas at, attiec uz periodu no 2004. gada 1. māja līdz 2007. gadam. Tātad pirms pieciem gadiem tas bija unikāls brīdis, kad desmit jaunas dalību valsts pievienojās Eiropas Savienībai Un tas nozīmē, ka valstis, tīpaši Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas valstis, eh, radīja arī jaunas plūsmas Eiropā ar migrantiem. Jaunie Eiropas Savienības pilsoņi sāka izmantot viņiem sniegtās tiesības, tīpaši brīv, tiesības brīvi pārvietoties, saņemt izglītību ārvalstīs. Un tajās valstis, kuras eh, atvēra savus darba tirgus robežas, šie cilvēki arī sāka strādāt bet tas radīja arī daudz izaicinājumu, kas nozīmē izaicinājums galvenokārt vietējām varas iestādēm, it īpaši tām, kas ir atbildīgs par pakalpojumu nodrošināšanu, veselības aprūpu, mājokļiem, um, pamat izglītību, vidēju izglītību un citām jomām. Šobrīd saskarās ar dažādām problēmām. Ļoti daudz ir ticis darīts, lai palīdzētu integrēties šiem cilvēkiem, lai viņi saņemtu tās pašas tiesības, kā ir, kāds ir nodrošināts iedzīvotājiem mītnes valstī. Bieži vien eh, šeit saskaramies arī ar problēmām no eh, neatrisinātiem jautājumiem likumdošanā. Un Pilsoņu brīvību komiteja ļoti racionāli strādāja. Mēs centāmies iezīmēt problēmu. Tik garantēts, lai komisijas ziņojums par uh, brīvību pārvietošanas, brīvās kustības uh, direktīvas īstenošanu dalībvalstīs tiešām tiktu pilnībā īstenota. Eiropas parlamenta vēlēšanas ir viena no mūsu starpiestāžu publiskā darba prioritātēm. Eiropas komisija atbalsta Eiropas parlamenta iniciatīvas kampaņas, īpaši pievēršot vēlētāju uzmanību, interesi šim panā, pasākumam, vēlēšanām, lai tiešām aicinātu iedzīvotājus izmantot savas vēlēšana tiesības. Es gribu īpaši uzsvērt to, ka nav runa šoreiz tikai par komisijas centieniem. īstenot Eiropas pilsonību katrā, katru dienu, bet arī citi piedalās, piemēram, parlaments un 27 dalībvalstis, reģionālās iestādes, nacionālie parlamenti, komunālās iestādes, tad pašvaldību iestādes. Visa Eiropas savinībā spēlē būtisku lomu Eiropas savinības pilsonības īstenošanā. Es tiešām esmu priecīgs par to, ka laicīgi pirms Eiropas vēlēšanām 2009. gadā šis ziņojums tagad tiek pieņemts, un referente Gačekas kundze ļoti svarīgos jautājumus atsevišķus arī iesaista, kas tiešām mums palīdz labāk izprast Eiropas saimnības pilsonību, ko tas nozīmē un kā to tiešām visi miljoni, pieci miljoni iedzīvotāji var labāk izprast Eiropas saimnībā. Tas ir mūsu kopējais uzdevums, panākt to, lai Eiropas Savienības pilsonība nepaliek tikai tukšs simbols, bet gan to iedzīvotāji izprast kā reālu konkrētu tiesību kopumu, ko viņi var izmantot katru dienu un kas viņam arī ir jāizmanto. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsādātājs, paldies jums, komisāra kungs, līdz ar to debats ir noslēgts. Un nākamo darbu sanāksim at, at, atsāksim rīt, balsošana notiks rīt. Tātad deviņos rīt no rīta sāksim atkal darbu. Paldies un labvakar!